Eiropas komisijas vārdā. Es vēlos dot vārdu komisāram Stilianides kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, cienējamie kolēģi, cienējamie deputāti. Es vēlētos vēlreiz apliecināt apņēmību turpināt uh, Grūzijas politisko asociāciju un integrāciju Eiropas, ar Eiropas Savienību. Uh, Eh, Frederika eh, Madarīni ir vairāk kārt apmeklējusi eh, Grūziju, pēdējā bija novembrī, un mums notika arī trešā asociācijas padome 16. novembrī Brīselē. Un kolēģis komisārs Hāns būs Tbilisī rīt, turpinot mūsu augsta līmeņa sadarbību. Uh, Eh, kas faktiski šo, šajā novembrī notiek gandrīz katru nedēļu. Eiropas Savienības eh, Grūzijas asociācijas padome eh, raugās uz progresu, kāds notiek asociācijas līguma realizācijas gaitā, kurš tika parakstīts pagājušā gada jūnijā. Tā ir izskatījusi arī dažus vēl neatrisinātos jautājumus. Attiecībā uz progresu mēs eh, augstu vērtējam eh, DCFTE ieviešanu līdz šim un arī Eirostata ziņojumu uh, un apliecinājumu par uh, Grūzijas eksporta pieaugumu uz Eiropas Savienību. Uh, un uh, Eiropas ražojuma atbilstība Eiropas standartiem uh, arī attīstās ļoti labā ātrumā, taču ir nepieciešams uzņēmējiem uh, paziņot to, kā darbojas un kādi ir uh, labums no DCFTA uh, darbības. Cienījamie kolēģi, es vēlētos tagad pievērsties izaicinājumiem. Ir uh, tiešām nepieciešams garantēt politisko vīdi, uh, kura ir cieņas pilna un spērt soļus, kas pārvarētu šķēršļus, no tiem vajadzētu izvairīties. Mēs esam uzsvēruši visos mūsos, visos mūsu kontaktos, ka demokrātiskā attīstība tās tempi ir jāturpina un jāuztur, īpaši runājot par parlamenta vēlēšanām nākošajā gada uh, tātad 2016. gadā. Un mēs vēlamies pilnībā eh, respektēt institūciju neatkarību, ieskaitot konstitucionālo tiesu. Institūcijas eh, ir tās, kas garantē demokrātiju, eh, tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu Grūzijā. Mm, Vēlēšanu kampaņa būs uh, pirmā kopš spēkā ir stājies asociācijas nolīgums. Mēs atbalstām eh, valdības mērķi organizēt brīvas uh, un sakārtotas vēlēšanas ar uh, rezultātu, kuru respektēs kā likumīgu, garantējot mēdīju brīvību, kas ir ārkārtīgi svarīgi šajā sakarā, ieskaitot arī atbalstu, atbilstošu opozīcijas uh, partijām garantēt pieeju masu mēdiem. Mēs augstu vērtējam arī Gruzijas progresu īstenojot eh, tiesu reformu. Eh, tiesu varas eh, neatkarība ir mūsu asociācijas viens no svarīgākajiem jautājumiem. Mēs Pagaidām eh, vēl eh, nevērtējam atsevišķīs gadījumu izskatīšanu tiesās, mēs skatāmies, vai mūsu kopējie principi tiek ievērot. Tas attiec uz tā saucamajām eh, augsta, augsta atpazīstamību ieguvušām tiesas lietām, piemēram, lieta pēc lieta Rustāvī 2 un pirms tiesas e, aizturēšana, kas nu, attiec uz šo te aktīvistu. Mēs e, palīdzēsim Grūzijai arī tā centienos e, reformēt savu tiesu sistēmu, lai nodrošinātu tiesiskumu un stiprinātu uh, tiesu vāras neatkarību. Asociācijas padomē vicepriekšstādātāja Mogarīni, komisārs Hāns apsveica Grūzijas virzību uz vīzu režīmu liberalizāciju un ar to, ka daudz atskaits punkti jau ir piepildīti, šim procesam ir jāturpinās. Taču mēs nevaram pašlaik vēl paredzēt galīgo iznākumu. Mēs redzam to, ka process attīstās pozitīvi. Tas, kā attīstās notiekumi Abhāzijā un Dienvidosetijā, arī ir mūsu darba kārtībā asociācijas padomē. Vicepriekšstādātāja Mogherini un komisārs Hāns uzsvēra Eiropas Savienības stingru atbalstu Grūzijas teritoriālajai integritātei starptautiski atzītajās robežās. Eiropas Savienība joprojām ir uh, apņēmības eh, pilna atbalstīt mieru un uh, eh, stabilitātu un konfliktu risināšanu mierīgā ceļā. Un mēs uh, turpinām savu neiesaistīšanās politiku uh, Grūzijā. Īpašais pārstāvis Dienvidu Kaukāzam uh, reģionam. Un uh, kopējā eh, prezidentūra Ženēvas sarunās ir eh, redzama šīs te eh, sadarbības un apņēmības apliecinājums. Eiropas Savienība ir izteikusi arī atzinību Gruzijas ieguldījumam, Eiropas Savienības krīzes pārvarēšanas misijām Centrālā Afrikas Republikā un Malī, kā arī Eiropas Savienības uh, misijai, uh, konstruktīvai misijai Ukrainā. Paldies par jūsu atbalstu un es uh, uh, gaidu jūsu viedokļus par šo ārkārtīgi svarīgo jautājumu. Lielas paldies! Efharisto, thank you very much. Lielas paldies, komisāra kungs. Tagad ir laiks izteikties politisko grupu pārstāvjiem. Vispirms <clears throat> Štetina kungs uz divām minūtēm Eiropas tautas partijas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, sākšu ar atmiņām. Es biju Gruzijā, kad tika gāz divi režīmi, prezidenta Hamsā Kurdija un Ševarnādzes režīmu. Tāpēc esmu priecīgs, ka pēdējā valdība pamatojās uz demokrātiskām vēlēšanām un Grūzija tika vaļā no padomu savienības mantojuma, taču īstenas izmaiņas viegli nenāks. Piemēram, <clears throat> nesenie mēģinājumi uh, izveidot uh, piemiņas vietas uh, Stalinam. Uh, Um, to apliecina. Arī selektīva tiesu sistēmas darbība un uh, uh politiķa kriminalizēšana par to liecina. Pirms dažām dienām Staļins, uh, Staļina tās tika izmantots, lai to salīdzinātu ar pašreizējo tieslietu ministru. Ir arī, <clears throat> uh, arī uh, Uh, kaši starp uh, pašreizējām pie varas esošajām uh, partijām. Plurali, plura, plurālisms un runas brīvība ir viens no pamatiem pilsoniskajai sabiedrībai. Es pirms dažiem gadiem uzņēmu sižetu par Džugašvili, kas ir uh, uh, mazdēls uh, Stalinam. Dāmas un kungi, pagājuši decembrī mēs pieņemam asociācijas nolīgumu ar Grūziju. Un šis nolīgums paredz tiesiskumu principu, demokrātijas principu, cilvēku tiesību un pamat brīvību ievērošanu. Es uh, vēlu Grūzijai drosmi panākt šo principu ievērošanu. Liels paldies! Tagad sociāldemokrāta grupas vārdā vārds Boštinoru kungam divas minūtes lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Eiropas kaimiņattiecības politikas pārskatīšana notika pagājušā nedēļa. Un mērķis bija padarīt efektīvākas attiecības ar ES kaimiņiem. Šajā kontekstā mums arī jāsniedz jauns stimuls austrumu partnerībā, vai vismaz ir jāizmanto diferencēta pieeja tām valstīm, kas ir gatavs attīstīt savus attīstību, eh, savu satiecības ar AS. Gruzija šai ziņā ir labs piemērs. Mums ir svarīgi atbalstīt to valsti un tautu, kas nepārprotam ir izrādījuši proeiropeisku attieksmi. Grūzija Eiropas Savienība ir ļoti svarīgs partneris Melnās jūras reģionā un vēlos uh, uzsvērt arī to, ka Grūzija ir uzticams partneris šodienas dramatiskajā kontekstā. Pēc asociācijas nolīguma parakstīšu Grūzija parādīja, ka tā ir gatava īstenot progresu reformās, lai panāktu arī vīzu brīvu režīmu. Es ceru, ka nākošais progresa ziņojums apstiprinās visus Grūzijas centienus un līdz ar to Grūzijas pilsoņi var tik apbalvoti ar bezvīžu režīmu. Un tomēr vēlos uzsvērt, ka Grūzijas stabilitāti nevaram uzskatīt par pašsaprotamu. Gru Eiropai ir jāsniedz viss atbalsts reformu procesam, bet mums ir arī jāatbalsta Grūzītās teritoriālajā integritātei, vēlmē pēc suverenitātes, ņemot vērā Krievijas 2008. gadā sākto procesu. Un <clears throat> nesen eh, tika arī parakstīts nolīgums eh, ar separātiskiem reģioniem Dienvidosetiju un Abhāziju. Skaidrs, ka Gruzija pašai ir jā, jāpliecina savu iekšējo stabilitāti ar uh, plašu partiju atbalstu galvenajām reformām un arī jābūt demokrātiskai vēlēšana kampaņai. Un aicinu Eiropas tautas partiju, beidziet politiski izspēlēt Gruziju savā spēlēs, jo šādi mēs nevaram palīdzēt Gruzijai, bet gan gluži otrā tās ienaidniekiem. Paldies! Multumask. Domnul... Paldies, un uh, eh, Bostināro kungam, un tagad došu vārdu. Fatīgas eh, kundzei ECR grupas vārtā. Nelegālā Krīmas aneksija radīja eh, bailes un saspīlējumu Grūzijā. Uh, šo valsti novedot īpašā eh, situācijā. Eh, Gruzija ir eh, viena no tām, kas piedalās NATO ātrās reaģēšanas spēkos, lai gan nav NATO dalībvalsts. Tā ir ļoti aktīva arī mūsu uh, operācijās Malī, Centrālā Afrikas Republikā un Ukrainā. Es vēlētos eh, uzslavēt un uzteikt eh, šos centienus, taču ir arī mazāk eh, pozitīvas iezīmes Grūzijas politikā. Es vēlētos minēt īpaši vārda brīvību un Rustāvī divi lietu. Es tiešām rēķinos ar to, ka šajā jomā notiks izmaiņas Grūzijā. Eh, es eh, gribu teikt, ka arī opozīcijas līderi tiek ieslodzīti Tbilisī un citviet cietumā, tā kā es tiešām rēķinos ar to, ka šajās jomās notiks pārmaiņas un es atbalstu vīza, vīzu režīma liberalizāciju Grūzijai. Paldies! Un tagad Alda grupas vārdā došu vārdu. Nārta kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu Grūzijas un Grūzijas tautas e, draugs un gribu runāt atklāti. Tad, kad tirzniecība iejaucas politikā un mēs sākam veidot tirzniecības politiku, nu, tad katrs novērotājs redz, ka ekonomiskās intereses ļoti e, bieži uh, Eh, prevalē, un eh, Gruzijā dzīvo neviens vien eh, no visbagātākajiem pasaules cilvēkiem. Ja mēs paskatāmies valdības locekļu sarakstā, tad prezidents, ministri, priekš, premjerministrs, piemēram, parādās viņa biogrāfijā ieraksts, pirms tam strādājis kartu bankā, kas Nu, tas ir diezgan bēdīgi, ja mēs te vispār runājam par tizniecības politiku. Otrakārt, brīvības un demokrātijas nav, ja nav vārdas brīvības un nav tiesu sistēmas neatkarības. Es atkal vēlos atsaukties pie šeit pieminētā Zarustāvī lietas. Es tiešām uh, gribētu teikt, ka šī lieta būs tāds lakmusa papīrs. Uh, lai varētu apliecināt, ka šī ir patiešām neatkarīga uh, tiesu sistēma. Es zinu, ka progress eh, ir panākts, bet ir daudz vēl darāmā, lai mēs varētu uzticēties uh, tiesu sistēmai, lai varētu paļauties uz preses brīvību. Šie ir jautājumi, uz kuriem regulāri jāskatās. Mums šeit ir jāspēlē sava loma. Ja mēs te gribam spēlēt vidutāju lomu, tad ko mēs varam darīt? Uh, mēs varam izmantot rezolūcijas, kā Melnās jūras baseina rezolūcija, eh, kur eh, tiek uh, mēs esam pilnīgi traki, ja mēs eh, aicinām viņus uz militāru sadarbību šādā mm, eh, Melnās jūras kontekstās. Eh, koncentrēsimies uz tirdzniecību, būsim realisti, jo situācija Grūzijā ir pietiekami deleka, deleka, delikāta. Liels paldies! Un... Tālāk NDL grupas vārdā Milslavs Rānsdorf kungs. Paldies, priekšstādātāja kungs. Grūzija e, infrastruktūra ir e, iznīcināta. E, tā pārstāv tikai 11% no IKP Kaukās reģionā. Tā kā tā ir uh, valsts, kas ir ļoti svarīgas situācijas stabilizācija. Te ir enerģētikas eh, potenciāls, galvenais eks, galvenā eksporta prece mm, Grūzijas, ar citu ir elektrība, uh, pat vairāk nekā vīns vai brendīs. Kaut kāds reģionam nepieciešams savu veidu maršala plāns, kas varētu uh, Uh, nodrošināt samierināšanās procesu reģionā. Pagātnē Grūzijā bija daudz ievērojumu uh, persona, uh, personību un ievērojama vēstura, bet šodien ir liela nabadzība un degradācija. Jāsaka, ka Kaukāzu valstis ir uh, ar lielu potenciālu un īstenībā tuvs vienotrai, un šo potenciālu vajadzētu attīstīt un izmantot. Un ir iespēja pierādīt, ka mūsu uh, eh, austrumattiecību, ka, kaimiņattiecību politika ar austrumēropas valstīm tiešām darbojas. Mm jo mēs nevaram tikt galā ar uh, situācijām Moldovā un Baltkrievijā, un mums vajadzētu beigt tukšas deklarācijas un darīt ko reālu. Paldies, Raunsdorf kungs! Lānsdorf kungs, jums ir viens jautājums. Vai, nu, pieņemsiet zilās kartītes jautājumu no Strāvičas kunga? Astrāvičas kungs. Jā, protams, es pieņemu zilo kartīti, lūdzu. Astrāvičus kungs. Priekšsēdētāji. Paldies, kolēģi, ka pieņemat man jautājumu. Es piekrītu, ka infrastruktūra un enerģetikas sektori ir svarīgi Gruzijai, un es vēru Gruzijai panākums, esmu Gruzijas draugs. Taču Grūzija pati cenšas distancēties no padomju, postpadomju mantojuma, taču pēdējos gados viņi ir restaurējuši vairākus pieminekļus Staļinam. Tas ir cilvēks, kas ir uh, nogali, atbildīgs par daudzu cilvēku nogalināšanu, par genocīdu, par, uh, mums nevajadz. Un es šo atkārtošu vienmēr, tad, kad mēs runājam par šīm tēmām. Rādzavkungs, lūdzu, jums vēlas atbildēt. Jā. Šis jautājums īstenībā nepiedēr pie šodien apspriežamā jautājuma. Es neteicu, ka mans politiskais piemērs būtu Staļins vai Berija. Sākašvili bija tas, kurš teica, uh, ka šie divi cilvēki būtu piemēri, kam sakot, manu valsti Staļina vadībā piespied eh, savu attīstības ceļu pēc otrā pasaules kara mainīt. Bet tas ir cits jautājums. Tas, manuprāt, ir jautājums vēsturniekiem, kas būtu jāapspriež nevis Eiropas parlamenta deputātiem. Vai jūs pieņemsiet vēl vienu zilās kartītes jautājumu no Polčaka kunga? Polčaka kungs, dod jums vārdu. Paldies, ka pieņemāt man zilā skatīts jautājumu. Es arī interesi klausījos jūs vārdos, tie skanēja labi, bet ja jūs uh, aicināt e, tādu kā maršalu plānu pieņemt Grūzijai vai Kaukāzam, vai tas nenozīmētu, ka viņi varētu nonākt eh, tādā pat situācijā, eh, kā toreiz, kad Padomu Savienība eh, Čehoslovākijas vārdā atteicās no dalības maršala plānā. Situācija ar maršala plānu 1945. gadā bija daudz sarežģītāka. Tajā laikā bija ļoti politizēta gaisotne. 1947. gadā Čehoslovākijas tautsēmniecības cieta no lielas sausuma, eh, kas izraisīja pārtikas trūkumu. Divas valsts, valstis piedāvāja Čehoslovākijai eh, graudu piegādes, bet abas šīs, abi šī piedāvājumi bija ar noteikumiem. Un vienīgā valsts, kura neuzstādīja noteikumus, bija Kanāda. Paldies, un tagad zaļo vārdā. Heidī Hautalas kundze, pusotra minūte. Paldies, priekšsēd. Neskatoties uz visiem Grūzijas e, trūkumiem un izaicinājumiem, es domāju, ka tā ir viena austrumpatnības valsts, kas ir parādījusi lielu apņemību pretī Eiropas nākotnē doties. Un pirms dažiem gadiem es nebūtu ticējis, ka vien dienu šī valsts, nu dienu varētu kļūt par ES dalību valsti, protams, pašreiz tas vēl ir tālā nākotnē, bet valsts izdara liels pūliņas, un mums ir jāatbalsta tās eiropeiskā izvēle, jo, kā mēs zinām, Krievijas garā ēna gulstas pāri visām austrumpārtnerības valstīm. Salīdzinot ar iepriekšējo režīmu, es domāju, ka reformas ir turpinājušās, ir arī devušas rezultātus, un es domāju, ka arī neskatoties uz dažiem trūkumiem, arī tieslietu sistēmas uh, e, tiesa sistēmas reforma ir turpinājusies Rostāvī lietā. Esam parādījuši, ka mēs esam ļoti konsekventi prasot mediju brīvību, e, kā arī uh, tiesu sistēmu neatkarību. Mums ir zinām cerība un arī pamats šādai cerībai, ka konstitucionāla tiesa nesen eh, arī šajā gadījumā ir parādījusi diezgan lielu neatkarību pret, uh, turoties pretim politiskam spiedienam, un tas mums jāatbalsta. Es domāju, ka mums, kā Eiropas parlamentam, arī ir liela atbildība atbalstot Grūziju un citās um, uh, asociētās uh, austrumu partnerības valsts, lai tās varētu kļūt par mūsu kopienas dalībniecēm. Paldies! Hautalas kundze. Un tagad DNF grupas vārdā Žants Luks Šafauzers. Pusotru minūtu lūdzu. Šer kolēģi. Dargie kolēģi. Komisijas pārstāvji. Es vēlētos vairāk ģeopolitiski izteikties uh, plašāk par šo tematu. Un es no uh, vienpola pasaules, kas bija Amerikas līderība, esam pārgājuši uz daudzpolu pasauli. Ķīna ir otrā ekonomikas lielvara, pirmā runājot par pirktspēju. Mums ir transatlantiskas eh, tirzniecības eh, nolīgums, eh, par ko daudz tiek runāts tētips, un mums savu politiku vajadzētu pielāgot attiecīgi. Pol komisijas politikas, es esmu no Alzasas reģiona, starp citu. Mēs, mums vajadzētu veidot tiltus starp kultūram, kā, teiksim, Vācija un Francija ir izdevies. Un tagad rietumu pasaulē vajadzētu veidot līdzīgus tiltus ar austrumu pasauli. Mm, es tīpaši vēlos uz Krieviju atsaucies un, uh, lai mums veidotos šī stabila daudzpolu pasauli. Un jūs to nevēlaties runāt par Moldovu, Ukrainu, Gruziju. Uh, jūs eh, vēlaties ekskluzīvu politiku, kas eh, nekalpo Eiropas interesēm, un par to jūs nosodīs. Lielas paldies! Un tagad eh, neatkarīgo deputātu vārdā deputāts Georgijs Epidejs. Lūdzu, dod jums vārdu. Paldies priekšsēd Eiropas sēnība uzskata Grūziju par flagmani austrumu partnerības politikā un atbalsta tās teritoriālo viengabalainību, nedalāmību, kā arī konflikta izbeigšanu separātisti reģionos Abhāzijā un Dienvidosetijā. Taču tas ir jādara pareizi. Tā ir pareiza politika, bet to nedrīkst nepreiz piemērot. Šī politika nedrīkstētu vērsties pret Krievijas interesēm. Krievija ir un paliek strateģisks Eiropas Savienības partneris it īpaši tagad, kad mums ir vajadzīga sadarbība ar Krieviju cīnoties pret islamu valsti. Nav pamata strīdu turpināšanai ar Krieviju attiecībā uz Grūziju. Taisn otrādi, ir jābūt atvērtam dialogam un sadarbībai ar Krieviju, īpaši tagad, ka kāda starptautiskā attīstība atvieglo šādu soli. Ja mēs gribam Grūzijas centienus uz demokratizāciju un izaugsmu atbalstīt, tad mēs palīdzēsim arī Eiropai kļūt labākai. Daudzās kļūdas, kas ir nodarījušas pie tā, ka esam piedzīvojuši šos traģiskos notikumus Parīzē, liek mums īstenot pragmātisku politiku, lai tas nākotnē vairs nevarētu atkārtoties. Paldies, un tagad deputāts Mihails Gālers, divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdī. Es priecājos, ka jūs eh, vēl drīkstat eh, sēdēt Eiropas karogu priekšā. Jūs, ministra prezidentai, derētu šim piemēram sekot. Grūzija ir mums svarīgs partners eh, ar augšu pējušu tendenci Grūzīna vēlas piedarēt Eiropas Savienībai un mums sadarboties. Mēs gribam redzēt viņus mūsu ekonomiskā, politiskajā eh, kultūras telpā, jo tas mūs tikai bagātinās un darīs reģionu stabilāk. Taču mums ir priekšnotiekumi, mēs prasam eh, cilvēku un pamatiesību ievērošanu, plurālismu, eh, un Grūzīni to zina. Grūzīna atbalsta modernizāciju un reformas politiķiem un partijām uh, ir pret to jātiec grū, rūpīgāk nekā līdz šim. Es neesmu grūzīns, uh, neesmu arī tāls, tomēr man patīk eh, emocionalitāte politikā un eh, spēcīgi uh, līderi, e, taču, e, ja e, politiska deksme sadarbību demokrātu starpā sagrauj, tad tas nav pareizi. Ja viss tikai ir cīņa par varu, un ja opozīcija nevar īstenot savu konstitucionālu lomu, un nebūtu pareizi, ja mediji tiktu kontrolēti. Grūzijas tauta no politiķiem gaida problēmu risināšanu, progresu, valsts attīstību, eiropeiska attīstību. Un lai nejauc tās attīstības attīstībā lielolais kaimiņš Krievija. Tas būs iespējams, ja eh, Grūzijas eh, sabiedrība pratīs vienoties, strādās vienam mērķim, ja mūsu eiropeiskais sapnis būs arī visu Grūzīnu sapnis. Paldies! Paldies! Gāler kungs, man patīk jūs humora uh, uh, sajūta starp citu. Un tagad. Uh. Lūdzu. Uh, thank you very much, Your Excellency, Chair, dear colleagues. Es paldies, um, ekscelences, uh, priekšsādātāji, kolēģi. Šogad um, apred 23 gadi kopš uh, pastāv diplomātiskās saites starp Eiropas Savienību un Grūzijas Republiku. Vienmēr esmu bijuši orientēta uz dialogu un partnerību. Pagājušo gadu um, tika parakstīta uh, asociācijas vienošanos starp ES un Grūziju, kas iekļauj arī brīvās tirtniecības zonu, notiek ekonomiskas reformas, industriālās tirtniecības sociālas, un tas palīdz Grūzijas turpmākajā attīstībai. Bet progress pie vīzu liberalizācijas dialoga varētu būt lielāks. Grūzijai ir labāks progress attiecībā uz um, reformām, salīdzinot ar Moldovu vai Ukrainu, bet Moldovai, piemēram, jau ir bezvīzu režīms. Notiek uh, intensīva korupcijas apkarošana, uh, prokuratūras biroja ir izveidota specializēta apakšnodaļa, lai cīnītos pret korupciju, organizēta noziedzību, naudas atmazgāšanu un um, cilvēku kontrabandu, uh, virzot uz priekšu cilvēktiesības un um, mediju brīvības, uh, kā arī virzot uz priekšu progresīvo likumdošanu attiecībā uz um, ierēģiem. Uh, kā augstā pārstāvja jau teica, Grūzija uh, stiprina saites ar ES, palīdz integrācijas procesiem Dienvidu Kaukāzā. Grūzija ir bagātīgas tradīcijas un um, kultūra. Grūzijas uh, patriārhs, eh, svētība Ilija II spēlē lielu lomu valsts mm, politikas veidošanā, kā es eh, vēlos eh, vēlreiz norādīt uz to, ka ja pastāv valsts, ar kuru mums jāsadarbos ciešāk, tā noteikti ir Grūzijas republika. Now, uh, Sajat Karim. Un tagad deputāts Sažits Karims, lūdzu. Nu pat šī parlamenta vārā, vārdā es vadīju pirmo parlamentārās asociācijas sanāksmu ar šī parlamenta delegāciju un mūsu kolēģiem Grūzijā. Es gribētu sākt ar pateicības vārdiem man līdz priekšsēdim mūsu uh, kolēģiem Grūzijā un visiem kolēģiem, kas šajā darbā ļoti uh, uh, konstruktīvi piedalījās šajās sanāksmēs eh, klātesot. Uh, Misija nebija vienkārši, neapšaubām, bet mēs panācām, manuprāt, vienu lietu, proti savas attiecības, uh, eh, eh, savās attiecībās pārkāpt partiju piedrībai un sadarboties kā deputāti ar deputātiem. Un es domāju, ja nākotnē mūsu rezolūcijas balstīsies uz mūsu kopīgo gala dokumentu, tad tas būs ļoti labi. Paldies priekšsēdim eh, par eh, viņu teikto par eh, asociācijas līgumu. Nākamam solim ir jābūt vīza liberalizācijas virzienā, kas attiec uz Gruzijas tautu. Tāds ir viņa sapnis tuvākajā nākotnē. Ir Krievu uh, um, aspekts šeit, kas uh, Kaukazes un uh, Abhāzijas un Osetijas uh, um, pilsoņiem attiecas, ka arī viņiem ir jābauda šī vīz brīvība. Un jānotiek drīz uh, brīvībai, uh, brīvām vēlēšanām. Uh, um, Grūzijā uh, un uh, tajās jāparāda Grūzijai šo apņemību, uh, sakot Eiropas vērtībām, arī mēdī brīvībā jāievēro. Paldies, Karima kungs. Tagad uzstāsies Tomāš Meserič kungs. Vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdi. Paldies, komisār kungs, par ļoti optimistisko vērtējumu Gruzijas politiskajai attīstībai. Es vēlētos, ka kaut jums būtu pilnīgi taisnība attiecībā uz to. Gruzija ir spērus liels soļus, kopš tā ir atguvusi savu neatkarību. Un kā jau man kolēģi eh, pamatot norādīja, eh, tā ir izgājusi mierīgi konstitucionālu izmaiņu periodu, kā arī valdības uh, maiņu. Tas nav nekas ne, neliels. Daudz no mūsu valstīm varētu lepoties ar ko tādu. Bet tomēr man jānorāda arī, ka politiskā stabilitāte nekad nav pašsaprotami. Ir aktīvi jāstrādā, lai panāktu politisko stabilitāti vienmēr. Un tas nevar notikt arī bez politiskās opozīcijas pieņemšanas kā leģitīma pretinieka. Un tikai tā var būt demokrātiska politika. Un arī politiskā opozīcija ir jā e, strādā, lai e, valdības maiņa varētu notikt mierīgi demokrātiskās politikas ietveros. Viena lieta, ko es vēlētos sacīt. 2013. gada uh, oktobra uh, demo, uh, skopiskā aptauja rāda, ka 12% atbalsts prokrieviskām partijām Grūzijā. E, tā, tas ir e, drauds, e, ar ko mums jārēķinās. Paldies! Un tagad Andrejs Plenkovičs divas minūtes lūdzu. Paldies! Priekšsēd Čārņiecka kungs. Grūzija ir Eiropas Savienības prioritāte austrumu partnerības ietveros. Valsts ir pierādījusi, ka tā īsteno vajadzīgās reformas. Rožu revolūcija, kas notika 2003. gadā, um, ir izraisījusi pārēju no valsts, kas bija uh, Krievi ietekmē, uh, eh, uz Eiropeisku cilvēku nākotni. Diemžēl tika maksāta smaga dārga cena par to Krievijas blokādu, pēc tam notikumu Abhāzijā un Osetijā. Asociācijas un brīvās tirdzniecības nolīguma uh, e, mudināšu valsts uz tālākam reformām, taču nesenie notikumi attiecībā uz Rustavi divi e, rada bāžas, kā arī spiediens uz opozīciju, kas tiek izdarīts. Es piedalījos delegācijas e, ceļojumā uz uh, Grūziju. Un mēs eh, runājām šīs vizītes laikā arī par uh, eh, tiesu sistēmas uh, neatkarību un tās politiskām preferencēm, īpaši attiecībā uz Rustāviju. Nākamais gads būs vēlēšana gads. Vēlēšana kampaņai jānotiek uz vienādiem priekšnoteikumiem, un es ceru, ka Grūzi izmantos savu potenciālu AFET komitejā nesen uzklausījām valsts ārlietu ministru un tieslietu ministru cerams šīs reformas, kuras valsts ir uzsākusi, iesakņosies politiskajā kultūrā. Un mēs ceram, ka eh, līdz ar asociācijas nolīgumu un brīvās tirdzniecības līgums um, um, ļaus valstī tiešām uh, turpināt savu eiropeisko ceļu kā svarīga Eiropa partnerības valsts. Tagad Pīrī kundze divas minūtes. Paldies priekšēm. Gruzija visādā ziņā ir veiksmes stāsts. Tā ir vienīgā valsts reģionā, kurai ir izdevusies mierīgi pārēj no vienas valdības uz otru. Vēlēšanu urnās, nevis vairs uz ielām. Turklāt, Gruzija ir viena no trim austrumpatnības valstīm, kuras ir uh, paziņojušas, ka tā vēlas veidot ciešākas attiecības ar Eiropas Savienību. Asociācijas līgums ir pamats tam. Tā ir, tās ir attiecības, kas balstīts uz vērtībām. E, cilvēktiesības mediju brīvība ir šo vērtību sirdī, un tieši tādēļ e, pat e, iespējas par politisku iejaukšanos mediju un uh, tiesu sistēmas darbā ir absolūti nepieļaujama. Tad ir uzstāvīt divu lietu būtu bijis jāizskat savādāk. Ļoti žēl, ka eh, Sakašvilī eh, iepriekšējā valdība cenšas izmantot šo uh, gadījumu, lai nemieris izraisītu. Tas ir pēdējais, kas Gruzijai tagad vajadzīgs. Gruzijai ir vajadzīgas reformas. Uh, Ehm, ap valsti ir daudz nestabilitāte, tā nevar atļauties iekšējas strīdus. Ehm, apdraudējums īstais ir no ārienes. Trīs gadus pēc politiskās valdības maiņas ir pēdējais laiks, lai e, valsts politiskie spēki apvienotos. Ehm, es Gruzijas sadarbības potenciāls rezultāts var būt e, vīzu režīma atcelšana visiem Grūzijas pilsoņiem. To varētu apdraudēt, ja šī neveselīgā politiskā uh, sāncensība valstī turpināsies. Vai Gruzijā joprojām ir problēmas? Neapšaubām. Nosaukšu tikai dažas. Uzvarētājs paņem visu mentalitāti, turpinās. Visietekmīgākais politiskais spēlētājs Gruzijā neatbild nevienam. Radikāls grupas turpina eh, parādīties, eh, kamēr nav skaidrs, kas tās finansē. Un tomēr esmu optimiste. Uh, Eh, ja viss valsts politiskie spēki no tiesas pūlēsies, tad visi iepriekšējās valdības uzsāktās reformas var turpināties un Grūzijas pilsoņi varēs iegūt no ciešākas sadarbības ar Eiropas Savienību. Paldies! Un tagad Aņieška Kozlovska Raģēviča. Lūdzu. Komisāra kungs, dāmas un kungi, visu austrumpatnības valsts starpā Grūzija visstraujāk attīstas demokrātijas un plurālismu virzienā. Grūzijas pozīcija visos rankingos ir e, visās tātad, e, e, tabulās ir tikai uzlabojusies attiecībā uz pilsoņu tiesībām, tiesību valsts principu ievērošanu, mediju brīvību, taču ir arī draudi no populistiskiem antieiropeiskiem spēkiem valstī. Uh, Šie valsts, e, šie spēki e, kļūst arvien spēcīgāk, un tas ir saistīts ar valdošo partiju kļūdām. Piemēram, bija noklausīšanās skandāls, kas kļuva zināms. Ir arī brutāls metodas ar opozicionāliem un opozicionāliem mediem. E, tas ir problemātiski, kā redzējām Rustā video gadījumā. Un mm, ir arī šīs separātists provinces Abhāzija un Osetija, tad ir jāgaida vēl, uh, uh, vai Gruzijai izdosies tiešām eiropeisko kursu noturēt. Es gribētu arī pieminēt vīzi jautājumu. Valsts strādā pie vīzi atvieglojumu, uh, un mēs pie tā strādājam. Bezvīz režīms no tā iegūt abas puses, gan Eiropas Savienība, gan Grūzija. Ne tikai politiski, bet arī ekonomiski. Grūzijai arī ir vajadzīgs ES. Uh, Eh, lielāks atbalsts mediju un eh, informācijas jomā, lai Krievijas propaganda nevarētu eh, gūt panākums valstī. Mums ir jāatbalsta žurnālisms valstī, bet arī informācija jāsniedz, lai politiķi un vēlētāji var veidot viedokļi balstoties uz objektīviem faktiem un viedokļu daudzveidību, kurai jābūt pieejamai. Vēlos jautāt komisāram, kāds progress panāks attiecībā uz vīzu atvieglojumiem, kādas ir iespējas vai mēdī atbalsta pasākumu Grūzijā arī paredzēti? Paldies. Paldies, tagad būs brīvā mikrofona procedūra. Pirmais uzstāsies Edvards Kukans, lūdzu. Thank you very much. Paldies. paldies. Eiropas kaimiņu attiecību politikas kontekstā vēlos precizēt, ka valstis, kas vēlas dziļākas attiecības ar Eiropas Savienību, ir eh, jāatbalsta. Bet eh, jāapzinās, ka šiem valstīm jāpild zināmi kritēriji. Grūzija ir viena no valstīm, kas eh, ir sevi veltījusi uh, šai integrācijas un asociācijas politikai pilnībā, un mums viņi jāatbalsta attiecībās ar Eiropas Savienību un savas teritoriālās integritātes aizstāvībā. Mums jāpalīdz uh, pabeigt enerģētikas tirgus integrācijām, uh, veidojot enerģētisko kopienu ar Gruziju bet, um, protams, uh, jāno, viņam jānodrošina tiesiskums un taisnīgi tiesas procesi. Uh, šis cīņas jāizcīna parlamentā, nevis cietumā. Paldies! Nākamais runātais būs uh, kolēģis Marijas. Paldies! Uh, Grūzijas situācija spēlē lomu Kaukaz reģiona drošībām kopumā. Gruzija ir svarīga uh, austrumu partnerībai. Uh, mēs runājam par ekonomikas uh, attiecībām ar uh, austrumu partneru valstīm to starpā arī Grūziju īpaši mūs interesē šī enerģētikas kopiena, bet eh, šo austrumu partnerību nevajadzētu izmantot kā instrumentu, lai iejauktos Grūzijas iekšējā politikā. Te Grūzijai jāpaliek autonomi un suverēnai. Protams, Grūzijai jārespektē cilvēktiesības, eh, tiesiskums, pilsoniskās brīvības. Ne tikai tā, politiskā situācija Grūzijā var uzlaboties. 16. gadā gaidāmas vēlēšanas Grūzijā un opozīcijai jānodrošina visas tiesības. Paldies! Tagad Juhans Kjučuks, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisija, kolēģi. Gruzija ir eh, senu bagātīgu vēsturu un tradīcijas. Tā ir eh, Eiropas daļa. Pirms gada tā atzīmēja asociācijas eh, nolīguma parakstīšanas kārtējo gada dienu un um, Gruzija daudzus gadus bija Padomju Savienības sastāvā, un uh, tagad tā uh, tiecas uz uh, Eiropas Savienību, mm, kas ir ļoti pozitīvi. Gruzijas uh, demokrātija virzās uz priekšu, mm, ir gan at notikumi un attīstības, kurām mēs nekādīgi nevaram piekrist. Uh, runājot par tiesiskumu un uh, mēdīju brīvībām, te Gruzija jāuzlabo situācija, un, un citādi integrācija Eiropas virzienā notiek visai veiksmīgi. Paldies, uh, Igor Soltašs tagad lūdzu. Paldies. Daudz pozitīvo komentāru izskanēja par Grūziju šodien. bet eh, viens jautājums paliek atvērts, kas ir realistiski. Dati, informācija, kas mums ir, ir svarīga, lai novērtētu progresu un progresu efektu. Kādus kritērijus mēs izmantojam? Tāpēc es pieprasīju uh, iespēju izteikties šodien. Komisijām parlamentam vajadzētu sadarboties ar Eiropas padomi. Eiropas padome spēlē svarīgu lomu, novērtējot uh, situāciju cilvēku tiesībām, demokrātiskumu, tiesvaru, mediju brīvību un um, vārda brīvību. Komisijai un um, Eiropas padomē vajadzētu ciešāk sadarboties, jo uh, Eiropas padomē jau ir izstrādāti standarti, kurus varam izmantot arī mēs. Paldies! Soltaškungam. Un tagad. Polčak kungs. Pēdējais runātājs. Paldies priekšsādātājiem! 2012. gadā Sakašvilī uh, partija cieta sakā uh, vēlēšanās, notika lielas pārmaiņas, uh, pirmais solis uz uh, šo uh, pagriezienu tika izdarīts. Uh, mm, šo integrāciju uz um, enerģētikas kopienu. Tāpēc ļoti labi, ka reformas turpinās. Tām arī jāturpinās tālāk, tikpat veiksmīgi. Mums uh, jāturpina izdarīšies politiskais spiediens un reformas tiks veiksmīgi īstenotas, mūsu partnerība noteikti arī būs veiksmīga. Paldies, un uh, tagad komisijas pārstāvis Stilenīdis kungs. Paldies, kā jau teicu ievadvārdā, mēs uh, uh, ļoti uzmanīgi kontrolējam, vai mūsu principi tiek ievērot, mūsu kopīgās vērtības. Uh, vai Grūzijā mm, tās ievēro. Es runāju par demokrātiskumu, tiesiskumu un Grūzijas iedzīvotāju labklājību un sabiedrības attīstību kopumā. Tas eh, viss atbilst eh, mūsu visu interesēm. Eh, tādas ir arī NP pārskata prioritātes. Vizītes laikā Līnī kundze bija pozitīvi iespaidota, cik konstruktīvā garā noritēja diskusijas ar Gruzijas politiskiem līderiem. Viņa apzinās, ka reformas, turpmākas reformas ir nepieciešamas, lai izveidotu drošu telpu kampaņu noritei nākamā gada vēlēšanu kontekstā. Par liberalizāciju, jo bija jautājums par liberalizāciju, bezvīzu režīms tātad. Uh, še, šeit sarunas norit uh, pakāpeniski. Uh, septembrī un oktobrī tika īstenotas misijas Grūzijā. Mēs saņēmām informāciju no Grūzijas iestādēm un decembrī, tas ir nākamajā mēnesī, turpināsim, par, uh, turpināsim ziņot par statusu quo. Un ļoti drīz cerams komisijā varēs piedāvāt uh, likumdošanas priekšlikumu, lai uh, ieviestu bezvīzu režīmu. Mm, tad parlaments un padomu skatīs šo priekšlikumu, un, nu, lai pieņemtu lēmumu, būs nepieciešams labs laiks, un man tagad grūti prognozēt, kad šis lēmums varētu tikt arī pieņemts. Noslēgumā ES un Grūzijas asociācijas nolīgums ir konkrēts eh, ceļš, lai aktivizētu pilnu mūsu attiecību potenciālu. Mēs atbalstām dziļējošas reformas, eh, ekonomiskā izaugsme un eh, atlapšana, pārvaldība, loģistika, infrastruktūra, transports, vide. Un mēs to visu skatām kā optimisti